kā mēs varētu sadarboties, ir um, atbildīgo dienestu izglītošana un specifiskāk runājot šajā rīcības plānā tiek uzskatīts, ka um, izglītošanās ir būtiskākais veids, kā uzlabot uh, informācijas apmaiņu par migrantu nelegumīgu ievešanu un uh, informācijas apmaiņu maiņa ļauj cīnīties pret migrantu nelikumīgiem ievedējiem visā ceļa garumā. Komisija ir gatava atbalstīt trešās valsts ar tehniskas un intelektuālas dabas padomiem, un mēs esam gatavi arī palīdzēt izveidot reģionālo eh, stratēģiju pret migrantu pret migrantu jautājumā. Un mēs vēlamies izveidot robežu kontrolas sistēmu cīņā pret migrantiem. Par Turciju. Mēs esam pēdējo gadu laikā īstenojuši vairākus strateģiskus plānus, palīdzot Turcijai iekšlietu jautājumos sakārtot migrācijas jomu. Mēs esam piedāvājuši konkrētus, institūt, konkrētus instrumentus iekšlietu ministrijai. Tādējādi vēlējos vēlreiz pateikt, ka godātā parlamentārieša iesniegtais jautājums arī komisijai šķiet ļoti aktuāls. Un īpaši šajā jautājumā būtu uzsverams sadarbība ar Turciju un rakstiski atbildes parlamentārieši iesniegto jautājumu būs pieejama pavisam drīz. Prieksēdētājs, paldies! Paldies! vēlētos atgādināt, ka debatas par šo punktu nav paredzētas. Komisija ir atbildējusi, ar atbildi esam uz šobrīd apmierināti. Un tagad pārējām pie zaļās, zaļo grupas uzdoto jautājumu. Jautājums ir par 1. novembrī paredzētajām vēlēšanām. Šis jautājums mm, ir ļoti aktuāls. Visticamākais, ka IV ir organizējusi eksploziju, kur, uh, kurā ir gājuši bojā desmitiem civiliedzīvotāju un valdība ir izsludinājusi cīņu pret IV kā vienu par savām prioritātēm, bet uh, ir tāda, kur apgalvo, ka cīņa īpaši efektīva nav. Un pēdējās dienās arī HDP ir uzbrukts. 5 minūtes lūdzu. Ah, me dicen, me habían informado mal, perdón. perdón. Pensamos el, el debate y ellos son los que van a contestar. Entonces... Vispirms tā tad došu vārdu kādam un tad. Thank you very much, uh, Chairman, and, and thank you. Paldies, prieksēdētāji kungs. Uh, Zaļo politiskajai grupai šā punkta izskatīšana ir ārkārtīgi svalē, svarīga. Kā jau priekšsēdētājs minēja, mēs piedzīvojam eh, es, mm, vardarbības eskalāciju un šķiet, ka neviens to vairs nespēja kontrolēt. Mēs eh, redzam arī valdības īstenotos eh, pasākums. Situācija Čizrā, tā ir eh, kurdu pilsēta, kurā dzīvo 120 tūkstoši iedzīvotāji, tā bija pilnībā blokēta un bloķēta un eh, šķita, ka tā bija savu veidu valdības publiska šās pilsētas iedzīvotāju sodi, su, soda mērs. Kāpēc es uzskatu? kāpēc tas uztrauc mūs. Nīderlandē bija liela demonstrācija, tātad Beļģijā, Vācijā, Nīderlandē arī pieaug spriedzi starp turku un kurdu kopienām. Tāpēc visām politiskajām partijām, visos politiskajos līmeņos vajadzētu mudināt cilvēkus atturēties no vardarbības eskalācijas. Mēs esam redzējuši uzbrukumus politiskajām partijām, īpaši HDP, un 304 no šīs partijas biedriem ir um, uz savas ādas izjuktuši uzbrukums pēdējo nedēļu laikā. Un uh, tieši pēdējā pusgada laikā šķiet, ka viss eh, līdz šim sasniegtais miera procesa stabilizācijā sāk grīļoties. Arī vairāk plašsaziņas līdzekļi izrāda savu neapmierinātību, bet eh, žurnālistiem, piemēram, kur ir ieradušies kurdu teritorijās no Nīderlandes, ir grūti iekļūt šajās teritorijās. Es ierosinātu, nē, vēl viens teikums par migrāciju. Tas ir viens no jautājumiem, kas nodarbina daudzu kolēģu prātus, jo runājot par Turciju, pirmais, par ko iedomājamies, ir iebraucēji Tātad Turcija pēdējo četru gadu laikā savā teritorijā ir uzņēmuši divus miljonus sīriešu. Tas, protams, nenozīmē, ka mēs nevarētu runāt ar Turciju par migrantiem. Kaut vai tikko izskatīties jautājums par, negatī, par nelegālu migrantu ieviešanu Eiropas Savienībā. Varbūt vajadzētu padomāt, varētu palīdzēt Turcijai. Divi miljoni bēgļu Mēs nedrīkstam tikai un vienīgi uzmanību koncentrēt uz cīņu pret nelegālu migrantu ievešanu Eiropā. Mums ir jārunā arī par to, kā palīdzēt Turcijai. Tāpēc eh, es nesaprotu, kāpēc nav izveidot augsta līmenī, kāpēc ļoti augstā politiskā līmenī netiek pieprasīts politiskā dialoga izveidošana starp ES un Turciju. Un visbeidzot, patreiz Turcijā piedzīvotā vardarbība. Es vēlētos nākt klajā ar ideju šai komitejai. Kaut arī mēs zinām, ka Turcijā pie varas ir pagaidu valdība, varbūt, ka vajadzētu uzaicināt Turcijas, Eiropas un ārlietu ministrus un parunāt par to, kas notiek šajā valstī. Gracias a usted y la verdad es que estaría muy bien. Yo también querría. Paldies. Arī es gribu uzdot vairākus jautājumus, bet vispirms Zamanska kungs, Džambaska kungs, Džambaska kungs. Godātie zaļo grupas pārstāvji, nav nekādu šaubu par to, ka Turcijas valdība cīnās vismaz pret 20% Turcijas iedzīvotāju. Ziemeļirākā gan Sīrijā notiek bruņotas sadursmes un Turcija palīdz islāma valstī, vai šeit ir kādas vienādība zīme liekama starp islāma valsti un Turciju. Tuvojās vēlēšana laiks, un es pats esmu bulgārs, Es redzu, ka Turcija organizē nelegālu migrantu pārvietošanu, un katrs, kas tuvāk painteresējas par šo jautājumu, zina, ka tieši tā ir. Tāpēc es gribu zināt, kāda ir Eiropas Savienības pozīcija. Varbūt lietas jāsauc beidzot īstajos vārdos, jo situācija ir ļoti traģiska. Paldies! Zomeras, Zomeras kundze. Vielen Paldies! Daudz kas jau ir pateikts. Padomāsim par prezidenta Erdogana lomu. Saskaņā ar Turcijas konstitūciju viņam ir reprezentācijas funkcijas, bet būtībā viņš ir vienīgais, kurš izklāsta valdības viedokli, ja mēs paskatāmies, ko raida ziņas. Un, ja mēs paraugāmies arī uz uzbrukumiem HDP partijas birojiem, šī partija praktiski vairs nav spējīga īstenot priekšvēlēšanu kampaņu un rodas iespējas, ka Turcijā tagad vardarbība eskalējas tādā veidā, ka te var runāt par pagaidu valdības um, centieniem jau iepriekš noteikt eh, vēlēšanu rezultātus. Tas viss eh, izraisa ļoti lielas raizes. Jautājums ir, vai mēs tiešām no vēstnieka vai no Eiropas komisijas dzirdēsim kodolīgu atbildi. Uh, Vēl viens jautājums, par ko es gribēju runāt, tas ir šis milzīgais bēgļu kvantums, kas nonāk Eiropā. Un šie cilvēki tagad vienlaikus īsā laikā nonāk Eiropā un daļēji viņi noteikti ir ieradušies no Turcijas kā tad darbojas atpakaļ uzņemšanas nolīgums. Divu miljonu uh, bēgļu nometne, kas atrodas pie Sīrijas robežas, um, vai no turienes nāk šie ļaudis, nu, acīm redzot, es mēs nevaram, protams, to zināt uh, pilnīgi droši, un, protams, ka cilvēkiem ir jāpalīdz un jāsniedz atbalsts arī Turcijai, lai bēgļi varētu tomēr dzīvot droši, bet nevajag tomēr šeit pārlieku slepenību. Paldies! Eh, eh, Paldies, priekšādātāji! kolēģiem ir taisnība, ja viņi saka, ka bez uh, Turcijas valdības pārstāv piedalīšanās šīm pārunām, šīm debatēm nav īpaši liela jēga. Protams, ka informācija par to, kas notiek uz vietām, mēs uzzinātu no uh, turkiem pašiem. Valsts ir nonākusi tuvu haosam un neviens arī nav gaidījis, ka šie visi šie konflikti reģionā izraisīs tādu milzīgu bēgļu plūsmu un atceroties tā saucamo arābu pavasari, uh, Mēs tik daudz no tā cerējām, bet daži uh, tikai uzdrošinājās pieminēt arābu ziemu, kas sekos, bet tagad situācija ir tāda, ka kurdu jautājumu atrisināšana ir pilnīgā bezizējā, un mēs skatos ar vien lielākām bažām uz to, kas norisinās Turcijā Protams, ka tas mūs skar. Arī kurdu jautājums attiecas uz mums bez šaubām. Daudzi runā par to, ka prezidents Erdogans tomēr ir veicinājis jautājuma, veicinājis šos procesus, ieskaitot uzbrukumus, slepkavības un vardarbības uzliesmojumus un uh, cilvēki, parastie pilsoņi jūtas arvien nedrošāk, un, protams, ka tas atstās iespēju arī uz vēlēšanu iznākumu. Ja šādā situācijā uh, nacionālā pašapziņa parasti gūst papildus enerģiju un tas vēl vairāk spēja destabilizēt situāciju. Manuprāt, Erdogan kungs un arī daudz citi domā tāpat kā es, Erdogans nav pret to, kas notiek. Eiropas, Eiropas Savienībā vajadzētu rīkoties daudz aktīvāk. Lunačekas kundze, lūdzu. Paldies gribētu paldies Someras kundze un atbalstīt to, ko teica Pirī kundze. Tiešām vajadzētu Eiropas un ārlietu lietu ministru uzaicināt uz Eiropas parlamentu un debats varētu būt arī plenāra sēdē un pēc tādas tikšanās ar ministru, nu mums vajadzētu debatēt arī plenāru sēdē. Protams, ka vēlēšanas tuvojas un. Runā, jautājums nav tikai par migrāciju. Jūs pieminējāt Erdoganu vairāki no jums. Tas, ko viņš ir darījis pēdējā gada vai pusgada laikā, viņš ir sagrāvis daudz ko no tā, ko mēs ko mēs uh, ļoti apsveicām sākumā, kad mēs redzējām, kā attīstās uh, lietas, un viņš ir rīkojies pilnīgi pretēji. Un runājot par uzbrukumiem kurdiem, uzbrukumi notiek ne tikai PKK birojiem, bet uh, kurdu mierīgajiem iedzīvotājiem, pilsoņiem. Uh, Viņi tiek nogalināti, tas ir izraisījis lielu sašutumu, un mums ir jāaicina padome beidzot pārtraukt šie apgalvojumi, ka Erdogans ir tas, kurš nu tagad cīnās pret islāma valsti. Viņš cīnās pret PKK un tiek galā ar saviem ienaidniekiem aiz Eh, aizrunājoties, eh, attaisnojoties ar cīņu pret PKK un runājot par imigrāciju. Bēgļu nometņu situācija Turcijā, nu, līdzīga kā Jordānijā un Libānā, šeit jau dzīvo miljoni cilvēku un samazināt samazinot līdzekļus pasaules pārtikas programmai nebūtu nav pareizais ceļš. Un pēdējais par migrāciju. Kā sacīja Valero kundze, uzskatīt, ka Turcija ir droša izcēlesmes valsts pašreizējā situācijā, kurā notiek cīņa, ko praktizē turku iestādes pret PKK un pret HDP un pret kurdiem kopumā, to nevar, nevar to dēvēt par drošas, izcel, drošu izcelsmes valsti. Paldies! Paldies, Lunačekas kundze! Es arī lūdzu vārdu runāšu īsi, piekrītu to, ko es, tam, ko sacīja citi kolēģi pirms manis. Mēs tiešām varētu uzaicināt ministru vai organizēt uh, samitu. Turcija ir NATO valsts, kas ir rīkojusies prātam neaptveramā veidā, arī cita starpā saistībā ar bēgļu krīzi. un ir pazīmes, kas liecina, ka notiek naftas kontrabanda plašā apmērā. Un runājot par koalīciju ar, ar no tās nekas neizdevās Aquí me detengo y le doy la. Un tie, kas atrodas uz vietām, zina, ka ar uh, li, kara lidmašīnu uzbrukumiem nepietiek. Nākamais runātājs. Es gribētu īsumā pastāstīt, ka es esmu uh, Es strādāju, es esmu atbildīga persona par sadarbību ar Turciju ārējās darbības dienestā un trīs galvenie problemātiskie jautājumi. Tā ir drošība visā tuvu austrumu reģionā. Nezinu, vai varēšu pateikt labākā vēstnieks Mēs esam noraizējušies par situāciju Turcijas dienvidu austrumos. Protams, ka Turcija drīkst sevi aizstāvēt pret uzbrukumiem, bet tam ir jānotiek saskaņā ar cilvēku tiesību uh, principiem, kā sacīja vēstnieks. Un svarīgi šobrīd ir nodrošināt pēc iespējas stabilitāti tuvojoties vēlēšanām tieši dienvidu austrumos, kaut gan, protams, tas attiec uz visu valsti. Un mūsējā, dar, mūsu darba kārtībā, protams, ir centieni nodrošināt stabilitāti un mums vairāk ir nu, jāvāc informācija, lai mēs zinātu, kā konkrēti vislabāk palīdzēt. Mēs ļoti cieši sadarbojamies ar uh, dažādām iestādēm un organizācijām. Jūs vēl dzirdēsiet no citiem mūsu partneriem, ko var darīt, kā palīdzēt Turcijai, kā risināt bēgļu jautājumu saistībā ar drošību. Ir virkne iniciatīvu, ko esam pārdomājuši, bet uh, Patriks vairāk pastāstīs par operatīvo darbu, bet politiskajā līmenī ārējās darbības dienests, nu, protams, saskaņo savu rīcību ar Federiku Mogherīnī kundzi. Mēs domājam par to, kā attīstīt mūsu attiecības un pievienošanās eh, process ir tāds ietvars, ko mēs cenšamies paplašināt. Un vēstnieks Havers par to arī stāstīja. Mēs izmantojam sadarbību tirdniecībā, ekonomikā, uh, Un, godīgi sakot, ir virkne jautājumu, kur mēs neesam atraduši kopīgu valodu ar turkiem. Mums ir jāspēj tas godīgi atzīt. Eiropas Savienība vēlas aktīvi sadarboties ar Turciju. Jūs esat, daudz no jums ir viesojušies Turcijā, jūs zināt, kāda ir situācija. Un ir vairāk kārt izteikti priekšlikumi par Turcijas ministru uzaicināšanu uz Eiropas Savienību, un mēs vēl atgriezīsimies ar jauniem priekšlikumiem šajā kontekstā. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu. No paplašināšanās ģenerāldirektorāta Patrikam. Um. Jā, paldies. Ehm, mēs tagad tāda svētā trīsvienība ar citiem ģenerāldirektorātiem esam strādājuši ļoti aktīvi pie eh, Turcijas jautājumiem pēdējo mēnešu laikā. Var apliecināt, ka tas nesākās tikai šovasar. Mēs vienmēr esam eh, pie tā strādājuši jau kopš vīzu dialogu uzsākšanas, bet eh, tā vienmēr ir bijusi mūsu uh, darba svarīga dimensija IPA palīdzības kontekstā pēdējos sešu laikā. Un e, jau veidojas šī sadarbība un palīdz situācijā. Bet es tiešām jums piekrītu, ka mūsu rīcībai varbūt ir jāpāriet citā dimensijā mūsu sadarbībā ar Turciju šo jautājumu kontekstā. Un uh, jau pagājušajā, tātad jau šā gada pavasarī eh, Eiropas Savienība saprata, ka ir jāpastiprina sadarbība ar eh, Turciju, ņemot vērā situāciju ar Sīriju un Irāku, jo īpaši runājot par migrantu kontrabandu. Ļaujiet man arī atzīmēt, ka Turcijai, eh, Turcija ir jāuzskata šeit par partneri un nevis par problēmas daļu tā ir daļa risinājuma, nevis daļa problēmas. Ja Turcija, kā jau tika minēts, jau daudzus gadus ir lielākā cietēja no šī konflikta reģionā, proti uzņem vislielāko skaitu bēgļu, un patiesībā tā uzņem pusi no Sīriju pametušo bēgļu skaita, un tas mums ir jāpatur prātā. Un uh, nevajadzētu šeit pārāk um, uh, tā vīzdegunīgi pret to attiekties. Kas attiecas uz uh, um, migrāciju, pagājušajā ziemā mēs ļoti cieši sadarbojāmies ar Turciju, lai um, pārtrauktu uh, šo te sistēmu, kad uh, ko, konteineru kuģi, tādi tukši kuģi tiek izmantoti kontrabandai, un uh, tas mums izdevās. Uh, un redzam arī šos stāstus par šīm uh, nepiemērotajām mazajām laivām, ar kurām tiek uh, vesti uh, bēgļi. Šī situācija ir ļoti grūti pārvaldāma, un Turcijas Eh, krasta apsārdze pēdējo mēnešu laikā ir izglābuši apmēram 50 tūkstošus eh, cilvēku jūrā, un vakar vien tie bija 34 cilvēki, tātad eh, jānovērtē šie te Turcijas centieni un tas, ko viņi ir darījuši, un um, tas ir jāpatur prātā, un varbūt mums ir jāmaina sava attieksme. Un um, varbūt, ka Turcijas iestādes vienkārši netiek galā ar šo situāciju. Uh, Mums ir viņiem jāpasniedz uh, roka, jāpalīdz uh, pārvaldīt šo situāciju un uh, jāraugās, kā palīdzību iesaistīt, piesaistīt arī no iekšlietu iestādēm, un mums ir jāmeklē visi iespējamie veidi, kā palīdzēt. Paldies! Lielas paldies! Un paldies par šo diskusiju šo punktu uh, noslēgsim, bet noteikti pie tā vēl atgriezīsimies, kad uh, runāsim par šiem jautājumiem. Tagad būs uh, diskusijas par pašvaldību vēlēšanām Albānijā, kas notika 21. jūnijā, un jūnija beigās mēs vienojāmies, ka šeit uh, vēlēšanu novērošanas misijas no ECO tiks ielūgta un Eiropas Savienības delegācijas vadītāja Albānijā. Un tāpēc šeit gribētu sveikt gan Glovers kundzi, gan Valkutins kundzi, kura ir vadītāja delegācija Albānijā, un arī atbildīgo ECO ietvaros Jā, mums tagad ir pieejami secinājumi, proti, ka vēlēšanas ir notikušas mierīgi, atbilstoši noteikumiem, un vēlēšanu ziņojums ir pieejams, un tajā tiek teikt, ka attiecīgās iestādes savu darbu ir varējušas veikt veiksmīgi, un ka nav ka tomēr nav izveidot tāds efektīvs mehānisms, lai risinātu strīdus. Un tie tie jautājumi, kas eh, būs jārisina Albānijas atbildīgajām iestādēm. Varbūt tagad es varētu jūs lūgt eh, mūs informēt par eh, tiem ieteikumiem, ko jūs izteicāt, lai uzlabotu um, uh, vēlēšanu procesu, un tad dod vārdu Glovers kundzei, lūdzu. Liels paldies, priekšsādātāji, par to, ka jūs uh, mūs šodien šeit uh, ielūdzāt uh, Eiropas Savienības vēstnieci Albānijā, un arī es priecājos, ka varēsim kopīgi apspriest Albānijas pašvaldību vēlēšanu, vietējo vēlēšanu galīgo ziņojumu. Tās bija 12. vēlēšanas, ko ODHR Albānijā novēroja. Um, septembrī tika pabeigts šis uh, ziņojums un šī tikšanās uh, ir ļoti laikā, lai apspriestu šos ieteikumus. Ir interesanti, ka SP un DP un SMI visi ir teikuši, ka viņi ir gatavi uh, ieviest šos ieteikumus. Un daudz no šiem ieteikumiem uh, daudz no šiem ieteikumiem ir minēti arī iepriekšējos ziņojumos, bet joprojām nav ieviesti. 21. māja vēlēšanas notika 2014. gada likuma ietvaros un jaun, no jauna izveidoties 61. pašvaldībā tika ievēlēti mēri un tika pārbaudīta uh, arī uh, Albānijas gatavība kandidātu valsts statusam. Un šajās vēlēšanās uh, eh, ODIHR kopā ar uh, Eiropas padomas vietējo iestāžu kongresu uh, mēs šeit vērtējam dažādus kritērijus, vārda brīvība ir ievērota. Un uh, arī vēlētāja reģistrēšana noritēja veiksmīgi mazākumtautības un sievietes arī tika iekļautas un secinājums galīgajā ziņojumā par vēlēšanām tur tiek teikts, ka neskatoties uz dažiem trūkumiem, likumiskais pamats varēja būt par pamatu likumīgām vēlēšanām, bet galvenās partijas ļaunprātīgi izmantoja savu situāciju un tām nebija uh, politiskās gribas ievies visus noteikumus efektīvi, un tam nāca klāt iesaistīto iestāžu politizācija, un tādējādi tika vainātas vēlēšanas. Ir arī trūkumi likumdošanā par, likumdošanas procesu, par vēlēšanu procesu, un tas bija jāatrisina iepriekš. Nav pietiekamas juridiskās skaidrības, un tāpēc nekonsekventi tika ieviesta likumdošana, un uh, um, tas uh, tika īstenots partiju interesēs. Viens no bažām, kas bija UDIHR, uh, ir tas, ka centrālā uh, vēlēšana komisija darbojās. Kaut gan tā strādāja atklāti un izglītoja vēlētājus, um, tad tomēr viņu lēmumi bija tādi politiski un tāpēc bija nekonsekvences, netika ievēroti daži galīgie termiņi. Uh, piemēram, ieceļot um, uh, komisijas un izvirzot kandidātus, un tā kā vēlēšana komisija bija atbildīga par visu vēlēšanu procesu, tad tā vajadzēja labāk informēt par šo procesu. Tas viss uh, um, nenodrošināja pietiekamu vēlētāju uzticību administrācijai. Uh, Turklāt bija arī e, virkne kandidātu, no kā izvēlēties, un tomēr e, reģistrācijas noteikumi tika e, ierobežoti, un daudz nevarēja reģistrēties kā kandidātiem. Līdz ar to viņi nevarēja uz vienlīdzīgiem noteikumiem tikt izvirzīti. Vēl bažas radīja arī tas, ka partijas izmanto ļaunprātīgi savas pilnvaras uh, vēlēšanu administrācijā, kas vainā šo procesu. Uh, bija apsūdzības par spiedienu izdarīšanu uz dažādu veidu vēlētājiem, un tas arī tika novērots uh, vēlēšanu dienā. Un to īstenoja uh, gandrīz visas galvenās partijas, līdz ar to daudz vēlētāju brīvi nevarēja balsot. Lielās partijas bija arī izmantojušas valsts resursus, uh, um, priekšvēlēšanu kampaņā, un tādējādi netika nodrošināta pienācīga skaidrība, netika nodalīta valsts no partijām. Un arī finansu regulējums nebija pietiecami skaidrs, uh, valsts uh, līdzekļi un privāti ziedojumi tika izmantot priekšvēlēšanu kampaņu uh, Uh, finansējumā, te pašā laikā privātie kandidāti nevarēja šādus līdzekļus izmantot. Tika baustas bāžas arī par uh, caurskatāmību un finanšu regulējumu ievērošanu, un uh, nebija prasības pirms vēlēšanām iesniegt atskaitas par finansējumu priekšvēlēšanu kampaņām. Arī mēdīju ziņā Eh, ir jāatzīmē, ka eh, tie galvenokārt ir eh, lielo partiju mēdīji un tajos brīvi nevarēja izteikties citi kandidāti. Tātad nav nodrošināts mēdīju plurālisms. Un politiskās partijas pašas radīja sižets televīzijā par saviem kandidātiem un tādējādi nebija skaidri nosakāms, kas tad ir e, politiskā reklāma un kas ir vienkārši ziņu saturs. Un ir arī trūkums strīdu risināšanā, nav pietiekams skaidrības par juridisko ietvaru, un tāpēc e, nevarēja arī nodrošināt efektīvu vēlēšanu strīdu risināšanu. Uh, bieži vien tie, kas iesniedz sūtības, nesasniedz, nesapanāca nekādas atbildes, nesaņēma atbildes. Un kaut gan balsu skaitīšana tika vispārīgi izvērtēta kā pienācīga, tad tomēr daudz, daudzās vietās balss tika saskaitīts vēl pēc termiņa un tāpēc nevar būt drošības par galīgā rezultāta pareizumu. Uh, Un visas šīs eh, bāžas tika paustas, eh, tāpēc, ka tās ir pretrunā ar starptautiskiem noteikumiem vēlēšana organizācijā. Un tāpēc, ka nebija vienīgi, vienot spēles noteikumu visiem kandidātiem, no kuriem vēlētājiem izvēlēties, eh, tad mēs arī tā to vērtējam. Ir ļoti svarīgi šobrīd Albānijas attīstības posmā, lai uh, galveno partiju paustā politiskā grība uh, iesnie, ievies šos ieteikumus arī tiešām realizētos. Uh, izmaiņas ir jāveic, un tās ir jāveic pēc iespējas drīzāk. Esmu diskutējusi ar galvenajām politiskajām partijām un uzskatu, ka tas ir īstenojams. Kā jau teicu, ODI IHR ir gatavs jebkādā veidā palīdzēt ieviest šos ieteikumus bet eh, tā to nevar darīt eh, viena, un eh, tāpēc ir jāsadarbojas gan ar valsts, gan pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Un varbūt to varētu īstenot līdzīgi kā um, Grūzijā un Kijevā ar šādu deklarāciju un uh, varbūt tādējādi var arī izvairīties no dublēšanās. Tas ir eh, ļoti svarīgi, lai veiktu tās vajadzīgās izmaiņas, kas Albānija ir nepieciešams, lai tā varētu pilnībā īstenot savu potenciālu. Paldies, priekšstādātāji! Paldies! Eh, liels paldies jums, Klavers kundze! Un tagad došu vārdu eh, Vlakutīnas kundzei vēstniecei. Paldies! Lielas paldies, paldies, ka jūs mūs ielūdzāt un paldies par uh, uh, jūsu interesi par vietējām vēlēšanām Albānijā un es domāju, ka šīs debatas būs arī ļoti svarīgas uh, mūsu centienos uh, palīdzēt veidot Albānijai tādus uh, standartus, kas atbilst mūsu prasībām. Paldies arī Gloveras kundzei par uh, ļoti profesionālo un uh, aktīvo darbu šajās vēlēšanās bija tikai viena oficiāla novērošanas misija, kurai mēs visi centāmies pēc iespējas palīdzēt, un mēs pilnībā piekrītam uh, ieteikumiem un analīzē, kas pausti uh, šajā ziņojumā. Mūsu, kā Eiropas Savienības delegācijas uzdevums bija to visu paust, tātad to visu ielikt Eiro, uh, Albānijas Eiro integrācijas kontekstā. Un, uh, mēs redzam, ka tā kā Albānija ir kandidāta valsts, tad tās pret to ir augstākas prasības. Un uh, bija informācijas kampaņa par balsu uh, pirkšanu un uh, um, bija tātad cilvēki, kas brauca pa visu valsti, runāja ar cilvēkiem, uz skolām, uz universitātēm un uh, Uh, stāstīja viņiem, ka viņiem ir tiesības balsot par ko vien viņi vēlas, nepakļaujoties nekādam spiedienam, ne no ģimenes locekļiem, ne tam līdzīgi. Tātad mēs uh, runājām arī par uh, Albānijas politikas dekriminalizāciju. Un tas, diemžēl, arī ir kaut kas tāds, kas ir diezgan izplatīts, un tā nav pirmā reize, un es ceru, ka šoruden beidzot uh, Eh, tiks pieņemts eh, likums, kas ļoti skaidri noteiks, kas var eh, kandidēt vēlēšanās un ieņemt publiskus amatus. Un trešais jautājums, par ko runājām, bija atbildība un pilsoņu iesaiste. Mēs tiešām ļoti aktīvi strādājām ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām, lai informētu pilsoņus par to, ka viņiem uh, arī būtu aktīvi jāiesaistās vēlēšana novērošanā. Gribu pateikties kolēģiem uh, uz vietas un visu dalībvalstu vēstniekiem, kas ļoti aktīvi iesaistījās šajā informācijas kampaņā. Vēlēšana dienā mēs bijām klāt, ja nemaldos, visā valstī, uh, delegācija pati apmeklēja 82 vietas, bet vissvarīgākais ir tas, kas tagad mūs sagaida, proti 22 ieteikumu ieviešana, un man ir liels prieks, ka ir ļoti skaidri pausta publiska apņemšanās, gan pozīcijas, gan opozīcijas partijas tādu ir paudušas, un šim darbam būtu jāsākas nekavējoties. Mums ir jāapkopo mūsu spēki Ir virkne jautājumu, kas uh, jau sen ir problemātiski. Uh, tā ir daļa politisko kritēriju Albānijai, un mums jau ir jāsāk gatavoties 2017. gada vēlēšanām. Mums delegācijā šķiet, ka mums galvenokārt vajadzētu koncentrēties uz šī, de, uh, šī procesa depolitizāciju. Ja lasīsiet ziņojumu, tad redzēsiet, ka katrs procesa elements ir ļoti uh, politizēts. Eh, centrālā vēlēšana komisija eh, un novērotāji, un tas viss ir saistīts ar partijām. Tāpēc mēs uzskatām, ka šeit eh, vēl ir ļoti daudz ko uzlabot, šeit būtu jādod vairāk vieta pilsoņiem, kas nepiedara nevienai partijai. Un kā jau minēju, otrais ir likumdošana un politikas dekriminalizācija, un trešais jautājums ir partiju finansēšana. Uh, joprojām vēl nav uh, galīgie ziņojumi par to, kā partijas šo uh, vēlēšanu laikā tika finansētas, un uh, visbeidzot mums vajadzētu daudz vairāk strādāt, lai iesaistītu aktīvāk Albānijas pilsoņus vēlēšanu novērošanā. Paldies! Paldies! Un tagad sāksim debatas. Pieg, pirms došu flekas. Flekenšteina kungs, paldies priekšsēdētāji. Liels paldies par šo ziņojumu. Tas ļoti labi parāda, kāda ir situācija vai kādas, nu tā, dažādas situācijas izpausmes. Šis ziņojums kopumā ir tāds drīzāk pozitīvs, bet, protams, nav noslēpums, ka bija arī smagi pārkāpumi. Un mēs, protams, gribam palīdzēt risināt problēmas, balsu pirkšana, politizēš, vēlēšana politizēšana, kļūdas un trūkumi tiesu sistēmā, bet daudz ko jau varēja risināt agrāk. Par to arī ziņojumā ir runa. Nav reformēts pietiekami daudz, nav izdarīts pietiekami daudz no tā, kas jau bija uzlikts uz papīra. Un mums vajadzētu ļoti rūpīgi raudzīties, lai Albānijas parlaments un valdība tiešām nopietni pievērstos trūkumu novēršanai, kas ir konstatēti. Pirmkārt, es domāju, tieslietu sistēmas reformu, arī dekriminalizāciju. Ja mēs neatrisināsim, ja šīs divas jomas netiks atrisināts, tas kavēs arī visu pārējo. Man ir divi jautājumi. Viens jautājums ir Eiropas Savienības pārstāvei, vēstniecei. Proti, kā ir apgādāta vai aprīkota Eiropas Savienības pārstāvniecība? Mēs, protams, vēlamies, lai amatpersonas veiksmi, sekmīgi var pildīt savus pienākumus, un tieslietu sistēmas reforma, protams, notiek sadarbībā ar citām pārstāvniecībām, tāpēc ir jābūt pietiekami lielai kapacitātei. Kā notiek, kā tas ir, jūs esat apmierināti ar to, kas ir jūsu rīcībā? Un otrs, uzklausot reakcijas par jūsu ziņojumu. Tie ir trīs veidi. Tie, kam ir, tie, kas ir pie valdīšanas, tie atzīst, jā, viss nav labi, bet mēs darīsim, ko varēsim. Arī opozīcija vēlas tāpat atrisināt problēmas, tikai vispirms uh, nomainīt valdību. Uh, Arī jūsu ziņojumā šādi piemēri ir. Vai tā ir tāda vispārējā problemātika, kas raksturo situāciju Albānijā? Paldies! Un tagad došu vārdu Kokan kungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs! un vēlētos sveikt mūsu komitejas sēdē arī abas uzaicinātās viesas. Paldies par jūsu ievadvārdiem. Un runājot par Albānijas eh, vēlēšanu novērošanu, bija interesanti dzirdēt jūs teikto. Vēlēšanas Albānijas politikā vienmēr ir bijis pagrieziena punkts, jo vienmēr tās tiek vērtētas vispārēji pozitīvos eh, terminos, ja vien kaut kas tiešām nenoiet galīgi, galīgi greizi. Protams, eh, ka tas eh, ir nepareizi novērtēt vēlēšanas tik augstu, jo Albānija ir kandidāta valsts un pret to vajadzētu izturēties daudz kritiskāk. Protams, ka vēlēšanās ir pozitīvi momenti, un to jau pieminēja arī novērošanas misijas vadītāja. Un, protams, ka mums vajadzētu um, uzteikt Albāņu pilsonisko gribu un augsto dalību vēlēšanās. Protams, uh, vēlēšana dienā Gandrīz visos vēlēšana iecirkņos situācija bija mierīga un priekšvēlēšana kampaņa arī noritēja mierīgi. Un tomēr mums vajadzētu vairāk eh, nosodīt eh, tos daudzos pārkāpumus, kas ir saistīti ar vēlēšanām. Protams, ka šie pārkāpumi bija gan tehniskas, gan politiskas dabas. Raudzoties, raugoties uz šo ziņojumu un lasot to, m, mm, pārkāpumi politiskas un tehniskas dabas ir daudz. Tātad dažādu termiņu pārkāpumi, tas ir tīri par vēlēšanu organizēšanu. Un, eh, protams, eh, lēmums, ko pieņem Centrālā vēlēšana komiteja, arī nevienmēr ir saskaņā ar likumu. Politisku izaicinājumu bija ārkārtīgi daudz, sākot ar institūciju politizāciju, kas pārāk zemu novērtē demokrātiska vēlēšana procesa nozīmīgumu. Parādījās arī apvainot, tātad parādījās arī pārmetumi par balsu pirkšanu, par to, kā vēlēšanas un kādā gaismā tiek parādīts plašsaziņas līdzekņos. Es uzskatu, ka šīs ir ārkārtīgi nopietnas problēmas, un kādam vajag uzņemties atbildību par šiem politiskajiem pārkāpumiem. Visi šie pārkāpumi ir uzskaitīti ziņojumā, un eh, es uzskatu, ka pēdējās um, reģionālās vēlēšanas Albānijā mēs nevaram uzskatīt par brīvām un godībām. Tomēr vēlētos pieminēt citu būtisku momentu - politiķu dekriminalizācija Albānijā. Problēma pastāv jau ļoti ilgu laiku, un tā bija vienas no pēdējās politiskās krīzes būtiskākajiem iemesliem. Un eh, šī krīze met savēnu arī uz pēdējām reģionālajām vēlēšanām. Parlaments jau nosodīja šo politiķu dekriminalizāciju. Kaut arī šīs vēlēšanas eh, bija iespēja politiskajām partijām runāt par politiķu dekriminalizāciju, tas notika visai vāji. Un eh, šķiet, ka pēdējo deviņu mēnešu laikā valdošā kliķa arī nevēlējās riktīgi ķerties vērsim pie ragiem. Uzskatu, ka tā ir viena no problēmām kurai ir izstrādāt veselu virkni leku rekomendāciju OCDC, un to vajadzētu arī pilnībā īstenot. Jūs pieminējāt ka visas politiskās partijas apsolīja to izdarīt. Ļoti labi, ka politiski un runas līmenī tas e, parādās, un es tomēr vēlētos pagaidīt, līdz tas īstenojas realitātē. Protams, ir labi, ka šāda politiskā griba pastāv, bet pagaidīsim un redzēsim, kur tas novadīs. Vēlētos e, uzdot pāris jautājumu uzraudzības misijas, vadī, novērošanas misijas vadītājai. Saskaņā ar jūsu vērtējumu, ko vajadzētu uzlabot likumdošanas aspektā, lai uzlabotu vēlēšanu ietvaru? Un eh, cik lielā mērā Albānija atkārtot pieļauj tās pašas kļūdas, ko iepriekš? un Vahutinas kundzei vēlētos pajautāt jautājumu par politiķu dekriminalizāciju. To jūs pieminējāt, bet eh, no jūsu viedokļa jums sežot Tirānā, vai jūs uzskatiet, ka tiešām šis jautājums tiks atrasināts ātri? Ar prieku uzklausīšu jūs teikto paldies. Paldies, prieksēdētājs, paldies Kukan kungam. Kirčuka kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es no savas puses vēlētos pateikties par jūsu objektīvo lietas izklāstu un vēlēšanas eh, Albānijā daudzi, eh, daudzi eksperti uzskata, ka eh, valsts iet pareizajā virzi, virzienā. Vēlēšanās bija ļoti daudz pārkāpumu. Un liela daļa novērotāju uzsvēra to, ka vajadzētu mainīt centrālās vēlēšanu komitejas rīcību Mans jautājums arī zināmā mērā būs saistīts ar vēlēšanu likumdošanu. Tātad CI e, novērošanas misija Albānijā. Ko vajadzētu darīt Albānijas valdībai, lai uzlabotu likumdošanu? Senjora Soldes. Predsedujoči, hvala za besedo. Solces kungs, lūdzu. E, Obiska delegācija Evropskega parlamenta v es piedalījos Eiropas parlamenta delegācijā, kas apmeklēja Albāniju. Un tas bija gada sākumā, sešus mēnešus pirms vēlēšanām, un mēs redzējām, ka bija sadursmes starp opozīciju un valdības pārstāvjiem. Uh, tika izdarīts liels spiediens, tika izteikti draudi, bija vardarbības piemēri. Man ir jautājums politizēšanās Albānijas politiskajā um, sistēmā. Tā nepaliks bez sekām arī ilgtermiņā. Un kā jūs domājat, cik ilgi jāgaida, līdz situācija uzlabosies un kā Eiropas parlaments var palīdzēt. Ko mēs varam darīt, lai tieslietu reforma raitāk virzītos priekšu un situācija stabilizētos. Ko mums vēl vajadzētu paveikt līdz nākamajām vēlēšanām? lai nākamās vēlēšanas varētu notikt demokrātiski. Paldies! Vairāk jautājumu uzdot gribētāji nav, un tagad došu vārdu uzaicinātajām dāmām. Lūdzu! Pirmā atbild Glovers kundze. Paldies, paldies par jūsu izrādīto interesi un uzdotajiem jautājumiem kuri būtu tie būtiskākie jautājumi, kurus vajadzētu sakārtot. Tos šķiet jau pieminējām savos ievadvārdos, bet, kā jau mēs teicām, varbūt būtiskākais, ko vajadzētu sakārtot, kā runāt par dažādu institūciju, kas organizē vēlēšanas depolitizāciju. Tas attiecās uz tiesām, tas attiecās uz plašsaziņas līdzakļiem. To sasniegt būs grūti, un tomēr uzskatu, ka ja būtu griba, būtu arī līdzekļu un iespējas. Kā jau teicu, starptautiskā sabiedrība ir gatava palīdzēt uh, Albānijai, kā vien var. Tas ir pilsoniskās sabiedrības uzdevums un eh, politiskās elites uzdevums, kā arī viss Albānijas slāņu uzdevums saprast, ko viņiem vajag. Kā jau es teicu, dažādas startautiskas organizācijas un Eiropas Savienība būtu vairāk kā priecības Albānijai palīdzēt, jo viegli šo uzdevumu sasniegt jau nebūs. Un tomēr es tiešām uzskatu, ka šis jautājums atkārtojas vēl un atkal, jau kad runājot par vēlēšanām Albānijā. Un ja mēs eh, tiešām, ja, ja viņi tiešām paši grib un arī mēs gribam uzlabot Albānijas vēlēšanas, tad eh, nepietiek jau tikai ar vārdiem, kaut kas ir jāsāk darīt, un kaut kas ir jāsāk darīt visai drīz prieksēdētājs, un tagad dod vārdu vēstnieces kundzei. Paldies! saka Lahutinas kundze. Es eh, mēģināšu varbūt apkopot eh, visus jautājumus vienā atbildē. Vispirms, eh, ko mēs, kas dzīvojam uz vietas Tirānā, uzskatām par palīdzības vērtu? Ar USA mēs esam apvienojuši savus spēkus un mums ir bijušas jau tikšanās un mēs uh, lēmām, ka jau e, šā gada septembrī sāksim gatavoties 17. gada vēlēšanām. Un ceram, ka tiks izveidota pagaidu parlamentārā komiteja, kur arī izskatīs šo pašu jautājumu par politisko partiju spēju vai gribu mainīt kaut ko. Uh, Protams, šeit ir jautājums jā vai nē, vai nu viņi to grib vai nu nē. Bet mēs varbūt palīdzēt varētu darbā ar pilsonisko sabiedrību. Esmu pārliecināta, ka mums ir jāinvestē daudz vairāk, lai palīdzētu pilsoniskās, pilsoniskās sabiedrības organizācijām izskaidrot, ko nozīmē vēlēšana brīvība, kā tiesības, vēlēt, ka balstiesības ir vienas no pamata demokrātiskajām brīvībām, un lasot leksijas universitātē un tiekoties ar vēlētājiem, uh, es saku, ka jā, varbūt, kad ir tādi, kuri grib pirkt jūsu balsi, bet ja jau nebūs, ja jau nebūs piedāvājumu, nebūs arī pieprasījumu. E, domāju, ka mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai veicinātu cilvēku izpratni par to, kādas ir viņa tiesības un kāda pienākumi. Tagad par dekriminalizāciju. Tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums, par ko Albānijā un arī citu runā ļoti daudz. Un man kolēģi tinā, Tirānā tiešām apgalvo, ka pirmo reizi tā nopietni šis jautājums parādās publiskās debatēs un tiek diskutēts ļoti plaši. Es tiešām ceru, ka jautājums tiks risināts arī likumdošanas līmenī, kurā būs tad skaidri atrunāts, kādi cilvēki un kādu iemeslu vai apsvērumu dēļ nevar strādāt publiskos eh, amatos. Un eh, jautājums ir ļoti lielā mērā saistīts ar tiesiskumu. Jautājums jau nav par to, ko mēs apsūdzam un ko apsūdzētais izmanto savai aizsardzībai. Ir jābūt efektīvai sistēmai, rīcības spējīgiem dienestiem, kuri, ja process tiek uzsākts, var novest to līdz galam. Ja, piemēram, kāds tiek apsūdzēts, tad ir jābūt pilnīgai pārliecībai, ka apsūdzība ir pamatota, un pie tā arī šobrīd strādājam. Tā tad tiesību sargājošo iestādu, re, tiesību sargājošo iestāžu, le, iestāžu reformā. Mēs eh, mēģinām visiem izskaidrot, ka ar likumu vien ne, nepietiek, pat ja likums ir sarakstīts perfekti, tam ir jātiek īstenotam dzīvē. Un eh, vai Albānijai ir kapacitāte īstenot perfektu pat, ja pieņemtu likumu? Tas jau būs atkarīgs no viņiem pašiem. Paldies! Paldies! Glovers kundze vēlreiz lūdzu vārdu. Liels paldies! Vēl viens jautājums bija, vai Eh, vēlēšanas varētu aprakstīt kā brīvas un godīgas, nu to nevajadzētu attiecināt uz vēlēšanām, jo tās tomēr ir pārāk sarežģīta parādība, lai varētu vienkārši nosaukt par eh, brīvām un godīgām, vai tikai brīvām, vai tikai godīgām, bet ko varētu izvēlēties tad ir, es domāju, jāskatās, kā tiek ievērots un pildīts apņemšanās attiecībā uz startautiskām organizācijām, arī uz mūsējo, un šis tas ir implementēts vai ieviests, kas par ko, kas ir bijis rakstīts ieteikumos agrāk, un Un te mēs, protams, raugāmies ļoti rūpīgi, kas notiek. Runājot par depolitizāciju, tad es pilnībā piekrītu vēstniecei, ka tieslietu reforma ir nu, atslēgas vārds, lai cilvēkiem būtu iespēja vērsties taisnīgā tiesā un zināt, ka taisnīga tiesa notiks un daudz vēl šajā ziņā ir jāpaveic Albānijā. Būtiski ir īstenot to, kas jau ir pieņemts, un arī valsts prokurors ir uh, iepazinies ar daudzām lietām, bet līdz apsūdzībām nav nonācis. Un pilsoņiem ir jāspēj izmantot arī neatkarīgu plašsaziņas līdzekļu informāciju, lai viņiem būtu patiesa priekšstats par to, kas notiek viņu valstī. Un cenzūra uh, pastāv uh, dažādas partiju piedarības dēļ. Un runājot par to, kā vērtēt vēlēšanas, tad dažādas partijas arī, protams, ļoti, ļoti lielu interesi raudzījās, kas notika vēlēšanu laikā, un dažas no rekomendācijām tika īstenotas, bet par citām, uz citām mums vēl ir, būs jāseko līdzi Un galvenais ir pateikt, ka reformām ir jānotiek, jo vēlēšanas būs jau diezgan drīz, 2017. gadā, un vismaz gadu pirms vēlēšanām attiecīgai likumdošanai ir jābūt ieviestai, lai cilvēkiem ir saprotams, kādi ir noteikumi un kā viņiem rīkoties nu ko gadīt, ko gaidīt, no, nu, ko mēs varam gaidīt un kad mēs varam gaidīt situācijas uzlabošanos. Ja katrs pievērsīsies darbam ar lielu labo gribu, tad ir iespēja panākt pozitīvas, kvalitatīvas pārmaiņas, un mums ir iespēja palīdzēt. Uh, palīdzēt situācijas stabilizēšanā, depolitizēšanā un jāiesaista daudzas iesaistītās puses partneri, lai pilsoniskā sabiedrība var attīstīties un arī palīdzēt pārvarēt esošās grūtības. Paldies! Paldies, saka priekšēdētājs. Paldies mūsu viesēm par viņu paveikto. Paldies, ka jūs šodien viesojāties pie mums. Tas bija pēdējais darba kārtības jautājums, un priekšādātājs pasaka paldies arī tulkiem. Sēde ir beigusies. Muchas <laughs> gracias.